vienam, kas palika šeit pēc pusnakts, un es gribētu jūs informēt, ka nākamā sēde eh, sāksies jau šodien, ceturtdien, 13.